Buongiorno a tutti e a tutte. Car... Labdien, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Karima kungs ir lūdzu izteikties, lūdzu, Karima kungs. Mr. President, in July last year, Per cortesia, ascoltiamo l'onorevole Karim. Godātie klātesošie, lūdzu, ievērot klusumu, lai varam dzirdēt, ko Karima kungs saka. Procēdā. Lūdzu, Karim kungs. Mike's not on. Mr. President, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušā gada jūlijā apvienotajā karalistē ap manu māju ieradās rasistisks pūlis, kas pauda savu reliģisko naidu. Viņiem bija ieroči, viņi bija noskaņot uz vardarbību. Mana sieva un bērns bija pārbijušies, viņi baidījās par savu dzīvību un drošību. Tagad 12 no šiem uzbrucējiem ir uh, notiesāti krimināla tiesā par šo rīcību. Es gribētu pateikties bijušajām Eiropas parlamenta prezidentam Buzikam, kas nosodīja šo vardarbīgo uh, incidentu. Paldies arī Boskārta kungam par atbalstu. Tāpat arī liels paldies visiem pāriem deputātiem, lielākajam vairumam deputātu, kas man sniedza atbalstu. Paldies Lankašīras policijai, kas Eh, apsargāja man ģimeni, tādējādi ļaujot man turpināt mm, pildīt parlamenta deputāta pienākumus kamēr notika tiesas prāva. Godātie kolēģi, līdz pat šai dienai es nevaru atbildēt savai deviņgadīgai meitai uz jautājumu, kāpēc tas tā notika. Un tomēr šajā zālē sēž viens deputāts, kurš šo uh, rasistisko deputāti, kuri nepiekrīt, nenosodu šo rasismu. Mēs e, varam runāt vienoti pret šo personu. Es runāju ne tikai visu deputātu vārdā un ne tikai aizstāvot visus deputātus, kuriem var draudēt šādu līdzīgu uzbrukumu, bet arī visu Eiropas pilsoņu vārdā, kur ir jāaizstāv pret tam līdzīgiem uzbrukumiem. Yeah. Prego. Man... Prego, parli per cortesia. jaka zaistniała na Ukrainie. Chodzi o sytuację. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu runāt par Ukrainu un par situāciju, kādā ir bijusi premjerministra Jūlija Timošenko. Uh, Gribu runāt par priekšlikumu boikotēt futbola čempionātu Ukrainā. Gribētu iekļaut šo tēmu nākamās plenārsēdes darba kārtībā Strasbūrā, tad, kad mēs debatēsim par cilvēktiesību jautājumiem Ukrainā. Mums ir arī rezolūcija par Ukrainu. Bez tam gribētu aicināt jūs arī tomēr neierosināt šo boikotu, jo tas nav pareizais veids, kā veicināt demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu Ukrainā. Ik viens, ieskaitot arī Ukrainas opozīcijas pārstāvs, vēlas, lai šis čempionāts tomēr Ukrainā notiktu. Es domāju, ka debatas ir ļoti aktuālas, tās ir nepieciešams. Futbola bumba simbolizē mūsu atbalstu Ukrainas uh, demokrātiskajiem spēkiem. Mēs vēlamies, lai Timošenko kundze to tā arī redzētu kā mūsu atbalstu. Arī es varu spēlēt futbolu. Bene. Care colleghe e cari colleghi, la... Godātie kolēģi, mums ir gāra balsošana priekšā. Gribētu izteikt solidaritāti Karima kungam, visa parlamenta vārdā, arī savā personiskajā vārdā un prezidenta Šulca vārdā. Gribu paziņot, ka rakstiskā deklarācija, ko ir iesniegusi Albertīni un citi,